Voitī. Pirms uh, sāku sanāksmi, dāmas un kungi, jau atkārtot reizi gribētu norādīt uz to, ka mēs pagājušo nedēļu atkal uzzinājām par brismīgiem uh, terorismu uzbrukumiem visā pasaulē. Tā saucamā islāma valsts ir uh, atzinos, ka viņi paveikuši uzbrukumus Bangladešā, Jemēnā, Irākā, šajās vietās dažu uh, dienu laikā vairāk nekā 300 cilvēki tika nogalināti terorismā, 500 cilvēki tika ievainoti. Upuru vidū ir uh, vīrietis, vīrieši, sievietes, daudzi uh, bērni, uh, karēji, civilisti, dažādi izcēlušana cilvēki ar dažādām reliģiskajām piedarībām un uh, nacionalitātēm. Starptautiskais terors, kas nāk no šīs grupas, neatšķir neko Tas ir akls un uzbrūk jebkuram. Bangladešas ministra prezidenta Šeikha Hazina īsi pēc ienieku saņemšanas teica, ka šis terors nezina robežu un nezina, nepazīst reliģijas. Mēs nosodām šos ar naidu pilnos uzbrukumus. Mēs uh, saskaramies ar uh, apdraudēm arī citās pasaules reģionos. Un, uh, mēs ar uh, visu spēku un uh, ar mūsu pamatvērtību stiprināšanu mums jāvēršas pret šo terorismu. Nekas neataisno šādu vardarbību. Šis uh, bežrobežu terorismu, šāda ideoloģija, uz to var atbildēt tikai ar globālo sadarbību. Tikai tādā veidā to var samazināt. Mēs esam apvienojušies skumjās vēlos uh, upuru ģimenēm, draugiem un piedarīgajiem un valstīm Eiropas parlamenta vārdā izteikt visdziļāko līdzjūtību. Klusumbrīdis, ko ievērojām, bija veltīts arī šiem upuriem. 24. jūnija un 31. jūnija un ārkārtas sanāksme 28. jūnijā plenārsēdes protokoli ir pieejami, vai pret protokoli ir iebildumi?